witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. sveicināti dāmas un kungi man ir prieks vadīt šo sanāksmes daļu un eh, sveicu mūsu vidū arī komisāru ar šo mūsu sanāksme ir atsākta vakardienas sanāksmes protokols un tā teksts ir pieejami vai jums ir kādi komentāri? Tātad, ja nekādu komentāru par protokolu nav, tad to var uzskatīt par pieņemtu. Un tagad pirmais darba kārtības punkts ir.